Pan przewodniczący! Please take a seat, colleagues. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Un sāksim jautājumu laiku. In few seconds. Lūkšu jūs nedaudz uzgaidīt, un tad sāksim darbu. Otvieram posiedzenie. Godātie kolēģi, sākam plenārsēdi. Teksty są już dostępne. Państwo macie je. Vakardienas sēdes. Vakardienas protokols ir e, jūsu rīcībā, vai kādam ir komentāri par šo dokumentu. Ja komentāru nav, tad uzskatīsim šo